komisijas paziņojums ziņotāju un žurnālistu atbilstoša aizsardzība nodokļu nemaksāšanas un nodokļu apiešanas apkarošanas nolūkā. Vispirms došu vārdu Jurovas kundzei, komisārei, lūdzu. Honorable members of the European Parliament deputāti, dāmas un kungi. Uh, Vārda brīvība ir jo īpaši svarīga žurnālistiem un citiem cilvēkiem, kur darbojas masu mediju jomā. Viņiem ir jādod iespēja kritizēt valsts nebaidoties no krimināla vajāšanas, un tā ir ļoti svarīga demokrātiskas sabiedrības iezīme. Var būt pieļaujams, ka vārda brīvība tiek ierobežota, bet šādiem ierobežojumiem ir jābūt samērīgiem, citiem vārdiem sakot, uh, ierobežojumi nedrīkst būt vairāk nekā nepieciešam, tiem ir jābūt atbilstošiem un tie nedrīkst būt pārmērīgi. Nav vienotas un harmonizētas sistēmas Eiropas Savienībā attiecībā uz atmaskotāju aizsardzību, bet Eiropas Savienības normas par atmaskošanu pastāv atsevišķās konkrētās jomās, kā piemēram Eiropas Savienības konkurences likumdošanā vai arī jaunajos noteikumos regulā par um, ļaunprātīgu dominējošā stāvokļa izmantošanu tirgu. Uh, kā arī um, iekšējās informācijas izmantošanu finanšu tirgos. Tur, kur nav attiecīgi Eiropas Savienības likumdošanas, kas regulē šo jautājumu. Šo jautājumu dalību valsts regulē atbilstoši savai likumdošanai, atbilstoši Eiropas konvencijas normām uh, par uh, fundamentāli pamatiesībām un brīvībām. Paldies! Paldies komisārs kundzei. Tālāk runās eh, pa, eh, politisko grupu pārstāvi. Vispirms eh, Tomč kundze no EPP vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāju. Mēs visi piekrītam tam, ka izvairīšanās no nodokļiem, nodokļu nomaksāšanas ir nopietna problēma, kas uh, iedragā mūsu ekonomiku un ietekmē arī dzīves līmeni. Mēs cenšamies apkarot šo parādību, izmantojot dažādus līdzekļus. Viens no šādiem līdzekļiem ir uh, šis drošais mākonis. Tas ir interneta rīks, kurā varam nosūtīt informāciju par ļaunprātīgām darbībām tirgū. Bet, ja paraugāmies uz to, kāds tiek īstenots, mēs redzam, ka ir ļoti daudz uh, grūtību un ierobežojumi, tīpaši juridiski ierobežojumi. Šī joma ir ļoti delikāta, un tā ir tieši saistīta ar Eiropas parlamentu lomu un personas datu aizsardzību. Kā nodrošināt anonimitāti atmaskotājiem? Kā aizsargāt personas datus, citiem vārdiem sakot. Kad nākotnē tiks pieņemti lēmumi, Eiropas parlamentām ir jāapzinās tā loma. Tas ir līdz likumdevēja loma un jāvaicā sev, vai mēs vēlamies iet vēl tālāk nekā šī loma, kas mums atvēlēta. Paldies tālāk uz pusotru minūtu sociāldemokrātu vārdā Simonda kungs. Paldies, priekšādātāji jāpiekrīt komisijai. Tiešām mums ir konkurētspējas tiesības un ir īpaši noteikumi dažādās jomās. Tāpat ir tiesa, ka dalību valstīm ir jāīsteno noteikumi, bet vai tiešām kāds šeit tiešām jau kad ir ticējis, ka dalību valstis vienas pašas, pašas pastāvīgi, patstāvīgi atradīs risinājumus problēmai. Šeit sastopas sabiedrības intereses, sabiedrības tiecības uz informāciju par nodokļu nemaksāšanu. Uh, Un eh, nevar šādā kontekstā vai tik bēdīgā situācijā atstāt dalību valstis savā vaļā. Ir jābūt vispārējai eiropeiskai izpratnei, kad uh, salīdzinot uh, sabiedrības interešu svaru, ar uh, noslēpuma ievērošanas principu, tomēr priekšroka ir jādod uh, informācijas izplatīšanai vai publiskošanai par to, kādi pārkāpumi ir veikti. Un mēs vēlamies uzlabot likumdošanu Eiropas Savienībā, uh, un es mudinu komisiju būt drosmīgai jaunu noteikumu izstrādē. Paldies! Divas minūtes liberāļu vārdā Mariena Hārkina. Paldies priekšsēdētāji! Uh, parlamenta darba grupa rīt vakarā sāks darbu pie jautājumiem, kas saistīti ar caurskatāmību cīņu pret uh, terorismu, kā arī atmaskotājiem. Eiropas ombuds ir aicinājis mums mainīt mūsu kultūru. Uh, Tajā pat laikā notiek arī sliktās lietas, kamēr viņi uzskata, ka ar atmaskotājiem vien nepietiek, lai izskaustu korupciju no Eiropas Savienības institūcijām ļaunprātīgu rīcību, bet tomēr atmaskotājiem ir sava loma. No deviņām Eiropas Savienības institūts, no visām Eiropas Savienības institūcijām tikai deviņas ir izstrādājušas iekšējos nolikumus mm, attiecībā uz atmaskotājiem un Eiropas um, kopienties, kā arī revīzijas palāta nav pieņēmis atbilstošos noteikumus. Es gribēju dzirdēt, piemēram, kas komisijai būtu sakāms par uh, lukslīgs, bet Eh, es dzirdēju, ka ja nav Eiropas Savienības likumdošanas, tad eh, jārīkojas dalībvalstīm, bet es to zinu, var jābūt, ka komisija tomēr varēja pateikt kaut ko vairāk. Tieši lakslīgs atmaskotāju darbības rezultātā mēs izveidojam Eiropas parlamentā tagad īpaši komiteju, kas nodarbosies ar no, izvairīšanos no nodokļiem jautājumiem. Mūsu pilsoņi grib būt pārliecināti, ka viņu valdības un Eiropas Savienības institūcijas sadarbojas un nodrošina tiesiskumu nodokļu jomā. Ir nepieciešama kultūras maiņa, jo neatkarīgi no tā, vai šī krāpšanās ir liela, maz vai sīka, ir svarīgi to atklāt. Un, ja tie, kuri piesavinās vai ļaunprātīgi izmanto līdzekļus, zinās, ka atmaskotāji tiks apklusināti vai um, sodīti, tad viņi rīkosies tālāk nesodīti. Paldies! Uh, Harkins kundze, vai jūs esat gatavi atbildēt zilās kartītes jautājumu no Negresku kunga? Lūdzu. Es varu piekrist eh, daudzam, ko jūs teicāt, Harkins kundze. Es uzskatu, ka mums ir jāaizsargā atmaskotāji un tie, kuri izvairās no nodokļu nomaksāšanas. Bet ko jūs domājat par tiem, kas eh, ir paši izvairušies no nodokļu maksāšanas, bet ar pirkstu norādu uz citiem? Vai šādi eh, atmaskotāji būtu jāaizsargā? Uh, Es neesmu īsti pārliecināta, ka es sapratu jautājumu pareizi, bet izvairīšanās no nodokļiem ir noziegums. Un ir, par to ir jāmaksā sots, eh, bet es neesmu pārliecināta par kontekstu, kādā jautājums tika uzdots. Ja es zinātu kontekstu, varbūt, varbūt es varētu dot jums attiecīgu atbildi. Paldies, varbūt jūs to varat noskaidrot savā starpā tālāk um, konfederālajai Eiropas apvienoto kreiso un ziemeļu kreiso grupas vārdā Demasīkungs. Tagesordnungspunkt beantragt un ich bedanke mich bei den Kollegen un Kollegen. Paldies tiem, kas uh, ielika šo jautājumu darba kārtībā un ka mēs šajā jaukajā vakarā varam būt kopā. Un mums ir jāpateicas ziņotājiem par to, ka šī lieta ir iekustējusies. Luksemburga uh, neievēro uh, apziņas un informācijas brīvības tiesības saskaņā ar pamatiesību hartu. Komisijas priekšlikums jādomā vēl pasliktinās ziņotāju un žurnālistu aizsardzības situāciju. Un tie, kas ir krietni, atkal nonāks muļķa lomā. Kurš uh, uh, pilsonis Eiropas Savienībā var atsaukties uz komerc noslēpumu, ja viņš dodas uz ieņēmumu dienestu komisijas vadītājs ir Junkers, kas ir atbildīgs par attiecīgo likumu pieņemšana, un es pieprasu, lai žurnālistu vajāšana Luksemburgā tiktu pārtraukta, un lai tie, kas rīkojas krietni, saņemtu aizsardzību, nevis noziedznieki Eiropā. Paldies, ka jūs ievērojāt laiku. Zaļo grupas vārdā Eva Žolī uz vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze. 23. aprīlī Edvards Perēns, žurnālists, kurš bija atmaskojis Luks lī, Līks skandālu, tik uh, t, uh, tiesāts un viņš tiek uh, apsūdzēts par uh, uzņēmuma uh, noslēpuma atklāšanu. nodokļu tiesiskumu jomā un darba jomā žurnālista aizsardzība ļoti svarīga. Un kaut arī uh, caurskatāmības uh, nepieciešama nekad nav bijusi tik izteikta, Eiropas Savienība iestājas par, uh, par apslēpšanu Bet, komisārs Kunze, tāda, tādas uh, lietas kā šī ir pilnīgi nepieņemams. 28 dalībvalstīs tagad tiek uh, uh, paplašināts uh, veco laiku noslēpumu, paplašināt noslēpumu varu. Bet mēs zinām lobbyistus, mēs pazīstam viņu Uh, padomus un jaunā komisija nedrīkst palikt uh, vecās komisijas nostāpu un slēpā, slēpēji. Fakts. Tagad vienu minūti runās e FDD vārdā Marko Cannī. Paldies priekšēdētāji. Šodien mēs runājam par cīņu pret nodokļu nemaksāšanu un esam izveidojuši arī īpašu komiteju. Un tas bija iespējams tikai tāpēc, ka Antoāns Deltūrs un citi žurnālisti, kas rīkojās līdzīgi, publiskoja to, ko bija atklājuši. Un šie žurnālisti ir pelnījuši aizsardzību. Viņi atklāja uh, kliedzošus izkropļojumus konkurences. Uh, jomā, sevišķi nodokļu uh, apiešanas jomā. Un šie žurnālisti ir pelnījuši aizsardzību. Jebkurš žurnālists, jebkurš ziņotājs, um, kas atklāja nelikumības, uh, ir jāpasargā. Uh, krimināla tiesības paredz daudz labāku aizsardzību krimināla noziedzniekiem un nekā šajā jomā, par ko mēs šodien runājam. Vielen Dank. Paldies. Un uh, tagad vienu minūti Bernāram Monovārds. Madame... Uh, Paldies, komisārs Konzi trauksmes eh, par eh, nodokļu nemaksāšanu ļāva nākt gaismā tādiem skandāliem kā LuxLeaks. Leaks. Un eh, mūsu sabiedrībai par to nekas nebija zināms. Ir jāapzinās, ka uh, atmaskotāji bieži vien tiek pakļauti riskam pilsoņu interesēs. Un jāpanāk, lai šī korupcija beigtos Nu, kāpēc gan nevarētu eh, arī atmaskot uh, nelegālās imigrācijas tīklus? Te nav runa par uh, melīgiem, melīgām apsūdzībām, bet gan par uh, taisnības nākšanu gaismā. Un arī padome ir atbildīga par uh, arī uh, Finanšu vērtētāji, auditfirmas ir atbildīgas eh, par eh, faktu slēpšanu, kā piemēram Waterhouse Price Coopers. Un mēs eh, iestājāmies par to, lai tiktu aizsargāti atmaskotā žurnālisti. Paldies! Paldies, kolēģi, uz vienu minūti Emilam Radevam vārdu. Благодаря, господин председател. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Dārgie kolēģi! interneta vietnes izveide, kurā varētu ziņot par, eh, par pārkāpumiem, ir riskants pasākums, kas nepanāks gaidītos rezultātus. Un tā būs daudz apsvērumu dēļ. Pirmkārt, daudzkārt to varētu izmantot ļaunprātīgi un arī kārtot rēķins, sniegtās informācijas pārbaudīšana pateicoties e, šai tīmekļa vietnei, e, pieprasīs tādas kompetences, kuras e, Eiropas parlamenta pārziņā nav. Turklāt mēs nevarēsim nodrošināt anonimitāti atmaskotājiem, jo mm, mums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, nav tās juridiskās aizsardzības, kas ir de žurnālistiem. Turklāt Secure Clouds izveidošana varētu būt bīstams uh, instruments, kuru varētu pēc tam piemērot citām komitēm. Tāpēc es vēlos, lai īpašā komiteja par tax rulings uh, Mm, vēl lemtu, ka šāda tīmekļa lieta mums nav vajadzīga. Tagad pusotru minūti vārds Annai Gomešai. Vairums no Eiropas Savienības dalībvalstīm nesniedz juridisko aizsardzību tiem, kas atmasko nodokļu nemaksāšanu un korupciju. Tāpēc Eiropas parlaments ir izveidojis īpašu komiteju, un mēs pieprasām tiesisko ietvaru, kas būtu efektīvs šādiem gadījumiem un īstenojams arī nacionāli ietvarā un ārpus tā. Tas, piemēram, attiec uz tādu skandālu kā Luxlīk. Ir apkaunojoši, ka Eiropas Savienības uh, dibin, viena no dibinātāju valstīm apsūdz žurnālistus un cits atm atmaskotājs par to, ka viņi atklājuši eh, noslēpumus, kurus līdz šim uh, privātās kompānijas ir veiksmīgi sargājušas Luksemburgā. Un tas vienkārši izpļāviens sejā caurskatāmībai un demokrātijai. Deltūrs un Antoāns ir, ir informējuši pilsoņus par nelegāliem pasākumiem, un tas nozīmē, ka uh, arī konfidencialitāte uh, nav pāri par visu. Dalībvalstīm ir jāapvalsta, jāapmainās ar informāciju par nodokļiem. Luksemburgas ministriem ir jāatsauc šīs apsūdzības pret žurnālistiem. Paldies, ka ievērojāt laiku. Maris Matijas, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Runa ir par specifisku jautājumu. Eduards Perēns, žurnālists, atklāja nelikumības, kas tagad saucas LuxLeaks, un publiskoja informāciju īpašā komiteja Eiropas parlamentā tika izman, izveidota tieši eh, par godu šim jautājumam. Vainīgais ir Junkers, nevis Perēns. Un neaizmirsīsim, ka um, cilvēki uh, cieta no šiem pārkāpumiem un Eiropas institūciju uh, um, slava nav īpaši laba arī pateicoties uh, šiem pārkāpumiem. Nav jābrīnās par to, ka neko labu par Eiropas institūcijām cilvēki nedomā. For... Vienu minūti Šanam Kelijam. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks, ka uh, varu runāt par šo svarīgo tēmu. Uh, es gribētu uh, pieminēt analoģiju ar sportu. Tiesnesis ir tas, kurš puš svilpē, ka tiek pārkāpti noteikumi. Parasti tiesneši nevienam nepatīk, bet tajā pat laikā viņi rīkojas visas sabiedrības un konkrētā sporta gadījumā spēlētāja interesēs, atmaskojot eh, pārkāpums, izvairīšanos no nodokļiem, nodokļu apiešanu, tas ir viss sabiedrības interesēs un jebkas, kas palīdz mums ietaupīt vienu triljonu eiro ko mēs katru gadu zaudējam šādu nelikumīgu rīcību gadījumā, ir atbalstāms, un tādēļ atmaskotā ir pelnīta aizsardzība, jo pretējā gadījumā mēs nevarētu cīnītos, cīnīties pret šiem nosiegumiem. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Pirmais runās Notis Marijas kungs. Ja, Priekšsēdētāja kungs. Komisija bija īpaši izvairīga savos paskait, savā uzstāšanās reizē. Mēs saprotam, kāpēc. Ka, tāpēc, ka uh, stingri ir jāsoda tāds nesabiedriski, nesabiedriski rīcība, kā nodokļu nemaksāšana. Nav pretrunas starp uh, sabiedrības interesēm un žurnālistu rīcību, kas at, atmasko, uh, piemēram, nodokļu nemaksāšanu. Žurnālisti Antoāna Teltūra apsūdzēšana ir nelikumīga, jo viņš tikai atklāja lukslīgs skandālu. Viņš atklāja, kurš ir atbildīgs, kuras valstis kā nodokļu paradīzes ir atbildīgas par nodokļu nemaksāšanu, ļauj izvairīties no nodokļu maksāšanas. Tātad šī vajāšana, tiesiskā vajāšana ir pret cilvēku tiesībām. Tas vienkārši ir pret brīvās eh, run, runas brīvības principu. Paldies. Merci bien. Pour une minute, monsieur. Paldies. Migēls Vigas lūdzu. Uz pareizes skais, a frauda. Paldies, priekšsēdētāji izvairīšanās no nodokļiem, nodokļu apiešana, tas uh, viss um, ir mēdīju uzmanības e, centrā un jāsaka, ka tas viss raksturo sapūšo kapitālismu un tas, ka mēs patreiz runājam, ka mums ir jārunā par atmaskotāju aizsardzību, nozīmē, ka tieši sistēma vispār ir sabrukus un nedarbojas. Uh, un nodokļu uzraudzības sistēmas, kas līdz šim ir darbojušās lielo multinacionālu uzņēmumu finanšu interešu aizstāvēšanā, tas neko nav devis cilvēkiem. Es domāju, ka tas, eh, ka atmaskotājiem tagad draud eh, daudzu gadu cietumsots un viņiem var pieprasīt eh, atmaksāt vairāk nekā miljonus, es domāju, ka tas ir vienkārši pierāda to, ka sistēma ir pilnīgi nepareiza. Paldies, vairāk neviens nav lūdzis vārdu, tāpēc tagad došu atkal vārdu komisārei Jurovai lūdzu. Dāmas un kungi, paldies par šīm diskusijām. Es nevēlētos šeit radīt iespēju, ka Eiropas komisija neko nedara. Es minēju, ka esam sagatavojuši vairākus tiesību aktus, kas pārēdz eh, atmaskotāju aizsardzību. Tas, ka šeit tiek sastīts, ka atmaskotāji ir jāciena, jo viņi izpilda ļoti svarīgu lomu sabiedrībai, demokrātijai un tiesiskumam tāpēc mums viņi ir jāaizsargā. Un, kā jau teicu iepriekš, galvenokārt tas ir jādara ar nacionāliem tiesību aktiem. Runājot par Eiropas līmeni, es jau pieminēju to, ka šī aizsardzība ir iekļauta tirgus eh, nelietīgas izmantošanas direktīvā. Šeit arī tika minēta datu aizsardzība. Vēlos jūs informēt par to, ka 29. darba grupa ir publicējusi vadlīnijas dalībvalstīm, kā tām ir jāaizsargā atmaskotāji saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem nacionālā līmenī. Vēlos arī jums minēt, ka pagājušajā gadā pieņemtā nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas direktīva paredz arī aizsargāt tos, kas ziņo par aizdomīgajiem finanšu darījumiem. Arī tas ir ļoti svarīgi. Atgriežoties pie Luks Līks, kur jūs pieminējāt šeit vairāk kārt. Es, protams, ceru, ka jūs saprotat, ka Eiropas komisija nevar iejaukties dalību valstu jurisdikcijā. Un tā ir arī šajā gadījumā uz kuru atsaucāties. Tomēr mēs spēram vajadzīgos soļus, lai vairotu caurskatāmību par eh, spriedumiem nodokļu lietās, un tas ir preventīvs pasākums, kā apkarot nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Atmaskotāja aizsargošana Eiropas līmenī tiks īstenota tā, ka mēs ieviesīsim pasākumus, pateicoties kuriem sabiedrība iegūs informāciju caurskatāmā veidā par uh, tiem ieguvumiem, kurus dalībvalsts nodrošina uzņēmumiem nodokļu jomā. Un komisija jau apstiprināja pirmo soli proti dalībvalstu ziņošanu, tiks izveidots centrālais reģistrs, kurā katrs varēs redzēt, kā tiek pieņemts spriedumi nodokļu lietās, un kā otrais, pan, eh, otrais solis būs ziņošana katrai dalībvalstī atsevišķi no pašu uzņēmumu puses. Un tas tiks izvērtēts tuvāko mēnešu laikā, tā mēs nodrošināsim, ka Tas ir visefektīvākais pasākums tā mērķa sasniegšanai, kur esam izvirzījuši proti caurskatāmība un pilnīga informācija, ko sniedzam Eiropas pilsoņiem. Līdz ar to es uzskatu, ka šie preventīvie pasākumi mums arī palīdzēs apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Protams, to darīsim kopā Eh, līdztekus eh, atmaskotāju aizsardzībai un arī dalībvalsts var palīdzēt atrisināt tās problēmas, par kurām šeit runājām. Paldies! Lielas paldies! Līdz ar to šīs debates arī ir.